pasludināt par spēkā esošiem iebildumiem nav, tad mandāti ir apstiprināti. Konstitucionāla tiesība komiteja ir eh, pievērsties 47. pāntu eh, mūsu reglamenta interpretācijai un iesaka šādu interpretāciju šī pānta saskaņā ar 2000, 201. pānta trešo daļu. Ehm, pārbaudot eh, starptautisko nolīgumu saskaņā ar reglamentu 83. pāntu, ehm, ir pie, nav piemērojams 47. Ehm, pānta. Um, uh, 75. Eh, sas, eh, saskaņā ar 47. un 75. pantu eh, piekrišanas procedūru. Um, ja nav iebildumi, tad tas skaitās pieņemts. Attiecīgā komiteja man ir um, šādu.